So, liebe Kolleginnen un Kollegen. Dārgie kolēģi, sveicu jūs mūsu pēcpusdienas sanāksmē, kā nākamais punkts darba kārtībā ir viedokļu apmaiņa ar Janu Rihteru. Viņš ir Slovākijas darba, sociālo lietu un ģimenes lietu ministrs. Ministra kungs, sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū. Manuprāt, šī ir pirmā iespēja, kad mums ir iespēja iepazīties ar Slovākijas prezidentūru šeit nodarbinātības komitejā. Vēlamies izmantot šo iespēju, jo šobrīd Eiropas Savienība atrodas ļoti spraigā situācijā, kad runa ir par nodarbinātību, sociālām lietām, bezdarbu. Mums ir ļoti daudz svarīgu darbu priekšā un Slovāku prezidentūra arī šeit vēlas aktīvi darboties, mums būs iespēja diskutēt, un bez liekiem vārdiem vēlos dot vārdu jums. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani Priekšsēdētāj kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi, sākumā vēlos jums visiem novēlēt jauku pēcpusdienu. Man tas ir liels gods, ka varu izteikties Eiropas Savienības parlamentā Slovāku prezidentūras vārdā šeit, Eiropas parlamenta ēkā. Tāpat arī prieks, ka var runāt par galvenajām Slovākijas prezidentūras prioritātēm turpmākajiem mēnešiem. Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja parlamentā ir viens no būtiskākajiem orgāniem saistībā ar nodarbinātības politiku, sociālo politiku, darba noteikumiem, aroda apmācību, brīvu darbinieku pārvietošanos, jauniešu pensionāru tiesībām un darbinieku pārvietošanās tiesībām. Visi šie jautājumi ir saistīti ar dažādiem dažādām mūsu pilsoņu dzīves jomām un ir ļoti būtiski jautājumi. Tad, kad mēs runājam par darba un ģimenes dzīves apvienošanu, par darba centru atbalstu, par nodarbinātības dienestiem, par sociālajiem pakalpojumiem, migrējošajiem darbiniekiem, pensiju tiesībām, tad mēs runājam par būtiskiem jautājumiem mums visiem. Tādēļ Eiropas Savienības pilsoņu sociālie partneri, plasaziņas līdzekļi, dažādas interešu grupas un NVO pievērš jo īpašu uzmanību šiem jautājumiem, jo, piemēram, pensiju tiesības skar visus mūs. Ar prieku sagaidu aktīvu sadarbību ar Eiropas parlamentu Slovākijas prezidentūras laikā. Es ticu, ka sastarpēji sadarbojoties, uzklausot vienam otru, mēs varam panākt dzīves kvalitātes un darba kvalitātes uzlabošanos mūsu pilsoņiem, kas ir mūsu kopīgais galīgais mērķis. Slovākijas prezidentūras galvenais mērķis eh, nodarbinātības sociālajā politikas jomā ir nodrošināt darba vietas, kā arī labklājību gan tagad, gan nākotnē. Šie aspekti nosaka darba kārtību dažādām tehniskas un politiskas dabas uh, sanāksmēm, kā arī dažādiem pasākumiem, kas tiks rīkot Slovākijā mūsu prezidentūras laikā. Mēs vēlamies koncentrēt mūsu pūliņus, atbalstot godīgu darbu, cīnoties pret nabadzību, pret sociālo izslēgšanu, kā arī radot jaunas darba vietas un nodarbinātību. Iepriekšējā EPSPO padome Bratislavā jūnijā bija sākuma pasākums Slovākijas prezidentūras laikā. Šeit diskusijas koncentrējās uz pašreizējiem izaicinājumiem saistībā ar sociālām tehniskajām izmaiņām, kas arī ir saistīts ar izmaiņām demogrāfijā, migrāciju, digitalizāciju, kā arī saistībā ar šo visu aspektu ietekmi uz darba tirgu. Ministri vienojās par to, ka digitalizācija un robotika spēlē būtisku lomu darba tirgū. Notiek izmaiņas un cilvēku darbu aizstāja roboti. Kvalifikācijas prasības pieprasa darbiniekiem mainīties, ir radušās jaunas nozars, ekonomikas digitalizācija maina pilnīgi visu darba raksturu, jaunas darba metodas, pieprasa ar vien jaunas prasmes. Digitalizācija tieši ietekmē izglītību, rekvalifikāciju un jaunu prasmi apguvi digitalizācijas ietekme uz darba tirgu var būt ļoti būtiska nākotnē, sociālās Eiropas kontekstā. Pieņemot pareizos e, nacionālos un Eiropas politikas lēmums, manuprāt, ir iespējams apvienot tehnoloģisko progresu ar digitālo progresu un sociālo progresu. Mūsu diskusija laikā kļuva skaidrs, cik būtiski digitalizācijai ir nevis koncentrēties tikai uz tehnoloģiskajiem aspektiem, bet arī uz sociālajiem jautājumiem. Šeit ir jāvalda līdzsveram. Lai varētu izmantot pilnvērtīgi izaugsmes un nodarbinātības potenciālu. Šeit mēs atbalstam jūsu nostāju par digitālo vienoto tirgu. Šeit vēlos pateikties priekšsēdētāju kungam, jūsu komitejai, Tomas Hendel kungam par aktīvo iesaistīšanos neformālajā EPSCO padomē, kas notika Bratislavā. Slovākijas prezidentūra turpinās strādāt pie tiesību aktu priekšlikumiem, uh, par kuriem šobrīd notiek diskusijas ekspertu un tehniskajā līmenī. Mēs darīsim visu iespējamo, lai turpinātu darbu pie šiem dokumentiem un lai spētu atrast politisku vienošanos. Viens no politiski jutīgākajiem priešlikumiem ir darbinieku darbā norīkošanas direktīva. Komisija tagad ir izanalizējusi 11 dalībvalstu reakciju, šo dalībvalstu parlamentu reakciju un pieņēmusi lēmumu atstāt šo priekšlikumu uz galda nemainītu. Slovākijas prezidentūra ir gatava rūpīgi strādāt pie šī priekšlikuma, sazināties ar visām dalībvalstīm un sadarbības garā censties atrast kompromisu direktīvas teksts ir jāpanāk tāds, kura atbalsta plašs vairākums. Tāpat arī darba grupas turpinās un uzsāks darbu pie šī dokumenta jau ar 2. septembru. Vēl viens būtisks dokuments ir grozītā direktīva par darbinieku aizsardzību pret kancerogēnām vai mut patogēnām vielām. Šajā priekšlikumā uzskaitītās vielas ir, pari, ir pierādījušās kā negatīvi ietekmes faktoris darbinieku drošību un veselību. Nosakot maksimālās robežvērtības un tās ievērojot šīm vielām, samazinās risku darbiniekiem būt pakļautiem šīm vielām un iespējams arī nodrošinās šiem darbiniekiem labāku aizsardzību. Šeit vēlamies uh, turpināt ļoti labi noformulēto Nīderlandes prezidentūras priekšlikumu un centīsimies panākt uh, rezultāts oktobra EPSCO padomē. Esam gatavi atvērti sazināties ar Eiropas parlamentu, sadarboties ar referenti, komitejas vicepriekšēdētāju Marīnas Ufskogs kundzi, lai pēc iespējas ātrāk panāktu vienošanos. Tāpat arī vēlos apsveikt Eiropas komisijas iniciatīvu. Palēnām atjaunināt visus tiesību aktus, kas ir saistīti ar veselību un uh, darba vietu aizsardzību. Īpaši komisija priecājas par iniciatīvu, kur ir runa par kancerogēno uh, vielu pārskatīšanu līdz šī gada beigām veselības un aizsardzības jautājumu darbā tiks izdiskutēta arī ekspertu konferencē 24. un 25. oktobrī Bratislavas konferencē. Šeit konferences galvenais mērķis ir uzlabot mainīgo darba vidi, pielāgojoties ar vien mainīgajiem darba apstākļiem. Konferences mērķis ir uh, pievērst uzmanību veselībai un aizsardzībai darba vietai, kā arī jaunu prasmju apgūšanu, lai tiktu galā ar tiem riskiem, kas rodas saistībā ar jaunām tehnoloģijām, jaunām nodarbinātības veidiem. Tāpat ir jāņem vērā arī mūsu darba spēka novecošanās. Vēl viens būtisks uh, fails mūsu prezidentūras mapē ir Eiropas pieejamības akts. No juridiskā viedokļa šis priekšlikums ir ārkārtīgi sarežģīts. Tā mērķis ir uzlabot vienotā iekšējā tirgus darbību, tikt galā ar dažādām problēmām un barjerām tirgu, kā arī uzlabot uh, to personu, kurām ir īpašas vajadzības dzīvi, kā arī uzlabot piekļuvi pakalpojumiem un precēm. Šeit Slovākijas prezidentūras ambīcijas ir grozīt tekstu tādējādi, lai uzlabotu juridisko noteiktību un samazinātu gan administratīvo, gan finanšu slogu mūsu uzņēmumiem un mūsu uzraudzības iestādēm. Papildus eh, likumdošanas priekšlikumiem Slovākijas prezidentūra koncentrēsies arī uz ne leģislatīvajiem priekšlikumiem, jo īpaši atspoguļojot un pārskatot tādus jautājumus, kas nodarbojas ar jauniešiem. Oktobrī mēs sagaidām Eiropas komisijas ziņojumu, kas izvērtēs jauniešu garantiju, kā arī jauniešu nodarbinātības tiesību aktus. Uh, Mūsuprāt, ir ārkārtīgi būtiski turpināt šo iniciatīvu arī pēc 2016. gada, jo īpaši būtiski dalību valstīm tas ir starp tām dalībvalstīm, kas saskars ar ļoti augstu jauniešu bezdarbu. Slovākiem, Slovākija saistībā ar šīm iniciatīvām ļoti pozitīvs viedoklis, jo mums ir ļoti laba pieredze ar šo programmu īstenošanu. Šī programma ievērojami ir palīdzējusi integrēt jauniešus darba tirgū. Slovākijas prezidentūra turpinās strādāt pie padomas secinājumiem, kas uzsvēr šo rekomendāciju pozitīvo ietekmu attiecībā uz praktisko īstenošanu tieši sastībā ar jauniešu nodarbinātības labumiem. Šeit runa arī par finansējumu nodrošināt šai iniciatīvai pēc 2016. gada. Jauniešu jautājums un jauniešu panākumi dzīvē. Šie jautājumi būs iekļauti arī konferences darba kārtībā, kas notiks 10. un 11. oktobrī šogad. Šeit koncentrēsimies uz tām izmaiņām, kas pastāv darba tirgū. Mēs gaidām, ka šo pasākumu apmeklēs ne tikai politikas pārstāv, bet arī tieši jauni Romu pārstāvji, jo vēlamies uh, koncentrēties arī uz šo grupas cilvēku situāciju. Mēs cenšam, centīsimies saprast, kāda ir realitāte starp Romiem Eiropā. Tāpat arī mēs gribam, lai daudz redzamāk kļūst jau Romas jauniešu, Romu jauniešu aktivitātes. Un kādas ir uh, to problēmas gan nacionālajā, gan reģionālajā, gan valstu līmeņos. Papildus tam šajā šādas diskusijas notiks arī padomē. Papildu padomas secinājumiem mēs vēlamies atsaukties arī uz padomas ziņojumiem saistībā ar Romu integrācijas programmām. Par spīti tam, ka Romi ir minoritāte un bieži vien tiem piedzīvo diskrimināciju, viņi ir pilnvērtīgi Eiropas Savienības pilsoņi un attiecīgi arī viņiem ir jānodrošina pilnvērtīgas Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Par spīti negatīvajiem attieksmei mēs nevaram pieļaut to, ka Romi tiktu nobīdīti malā. Mums ir jāatbalsta Romu viņu cīņā par savu problēmu risināšanu. Un viena no lielākajām problēmām saistībā ar Romiem ir ilgtermiņa bezdarbs. Patiesībā tā nav vienīgā problēma, kas skar ta, šo Romu minoritāti. Patiesībā tā ir tāda problēma, kas pastāv visā mūsu sabiedrībā, un ir vesela virkne dalībvalstu, tostarp Slovākija, kas cīnās ar šo jautājumu. Tādēļ tiks rīkot konference, kas nodarbosies ar šo jautājumu, un šeit ir paredzēts uzlabot indikatīvo ietvaru, ar kuru palīdzību varēs labāk integrēt bezdarbniekus mūsu darba tirgū. Tāpat arī ceram, ka notiks diskusija saistībā ar šīm rekomendācijām. Un cerams, ka tas notiks EPSCO tikšanās laikā Luksemburgā. Mēs centīsimies kā izprast un noskaidrot, kā mēs varam samazināt ilgtermiņa bezdarbu un kā labāk integrēt ilgtermiņa bezdarbniekus darba tirgū. Šāda veida informācijas apmaiņa var kalpot kā iedvesma citām valstīm, lai tās varētu izmantot šo informāciju. Lai uzlabotu bezdarba rādītājs, jo īpaši sieviešu vidū, šeit būtiski ir palūkoties, kā tiek uh, pārvaldītas politikas, apvienojot darba un ģimenes dzīvi. Uh, Mums ir jāatcerās, kādas ir Eiropas komisijas aktivitātes, piemēram, piedāvātā iniciatīva. Šeit vēl joprojām ir jāstrādā pie darba un ģimenes dzīves apvienošanas, un es novērtēju Nodarbinātības sociālo lietu komitejas un sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas paveikto. Šīs komitejas ir sagatavojušas ļoti būtisku ziņojumu šajā sakarā. Šī in, šai iniciatīvai ir jāuzlabo apstākļi sievietēm un viņu piekļuvē darba tirgū. Tāpat arī sociālajam un juridiskajam ietveram Eiropas Savienībā jātiek uzlabotam, lai labāk varētu izmantot tās dzīves iespējas, kas tiek piedāvātas uh, cilvēkiem, kuri strādā. Uh, Tāpat arī šo cilvēku ģimenes locekļiem, bērniem, laulātajiem, vecākiem. Slovākijas prezidentūras laikā tiks norganizēta arī organizācija ar nosaukumu darba un ģimenes dzīves apvienošana mainīgajā sabiedrībā. Šī konferences notiks no 20. līdz 21. septembrim Bratislavā. Šeit eksperti galvenokārt diskutēs par esošo tiesību aktu modernizācijas iespējām, lai esošās darba organizācijas varētu attiecīgi mainīties, lai pielāgoties e, dažādajām tendencēm darba tirgū. Tāpat Slovākija uzturēs vēl citas konferences neformālas pasākumus un, un citus notikumus, kuru mērķis būs ne tikai nodrošināt progresu šo jautājumu jomā, bet arī, lai pozitīvā veidā vēstītu, vēstītu par Eiropas Savienības programmu Eiropas Savienības pilsoņiem. Un šādā veidā prezentējot uh, priekšrocības un konkrētos aspektus, cilvēki var gūt skaidru priekšstatu. Taču, diemžēl, plašsaziņas līdzekļi bieži pārkāp savas iespējas un pauž kritiku un negatīvus viedokļus par tām programmām un iniciatīvām, kuras nāk no Eiropas Savienības, un bieži vien plašsaziņas līdzekļi kropļo Eiropas Savienības eh, šo priekšstatu par eh, Eiropas Savienības eh, rīcību, un pilsoņi vienkārši pieņem visu kā faktu un kā sociālās lietas, lietu ministrs prezidējošā padomas valstī, es uzskatu, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi būtiski. Mūsu pilsoņiem ir būtiski šie jautājumi, kas saistīti ar sociālo apdrošināšanu, nodarbinātību, aizsardzību. Tie ir tik būtiski jautājumi un tāds signāls, kas vēstīs par to, ka Eiropas integrācija ir ļoti būtiska un ka ir svarīgi turpināt kopīgi strādāt šajā ziņā. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Lielas paldies, ministra kungs! Paldies par jūsu ievadvārdiem! Nodarbinātības komitejā mūsu procedūra vienmēr ir tāda, ka sākumā dodam vārdu atsevišķo politisko grupu koordinatoriem, un tad otrajā saruna raundā vārdu saņem komitejas pārējie locekļi vēl uzdot kādus jautājumus vai pastāstīt par saviem viedokļiem. Tagad došu vārdu Davidu Kazaskungam no Tautas partijas grupas. Divas minūtes, David. Paldies priekšsādātāji un liels paldies ministra kungs, ka pieņēmāt mūsu uzaicinājumu un esat šodien eh, kopā ar mums. Jūs pieminējāt darba vietu radīšanas pasākumus, un kā mēs eh, visi zinām, tas ir viens no jautājumiem Slovākijas prezidentūras laikā, izmantojot pastāvošo satvaru un veicināt eh, jauniešu darba vietu rašanos. Un es saprotu, ka cīņa pret jauniešu bezdarbu ir gan manas partijas, gan arī Eiropas parlamentam svarīgs jautājums, it īpaši ņemot vērā krīzi, jauniešu bezdarbu izjūtu vairākās Eiropas Savienības dalība valstīs un dažos reģionos vairāk kā citos. Minēšu piemēru par jauniešu bezdarbu Slovākijā, jūsu valstī, ministra kungs, ja nemaldos, tad aptuveni 25% jauniešu bezdarbs ir Slovākijā ar lielām reģionālajām atšķirībām. Dažās vietās ir pat 40% šis mm, bezdarbs. Un kādus mm, pasākumus, kādas darbības jūs plānojat mm, veikt šajā jautājumā? it īpaši atsevišķos reģionos, kur vērojams, ka šie pasākumi nav gan efektīvi. Paldies, tagad sociāldemokrāta vārdā Jūtas Steinrukas kundze. Paldies, ministrs kungs, ka šodien esat eh, mūsu vidū un no jūsu teiktā varam saprast, ka esat plaši nodarbojies ar tiem jautājumiem, kas mums šeit nodarbinātības komitejā uh, nodarbina. Varbūt pāris vietās eh, būtu vēlējusies konkrētāku pasākumu. Piemēram, kā jūs konkrēti iedomājaties cīnīties pret jauniešu bezdarbi? Ir bijuši vairāki eksperimenti, gan veiksmīgi, daļēji veiksmīgi, gan neveiksmīgi. Ko jūs vēlties šeit mainīt, lai mēs uzlabotu savu darbu? Tāpat arī runāt pret ilgtermiņa bezdarba apkarošanu. Komisija publicēja komunikē, un ko Slovākijas prezidentūra vēlas šeit darīt konkrēti, jo ilgtermiņa bezdarbs pastāv visās Eiropas Savienības valstīs un pārāk lielā apmērā. Tāpat arī priecājos, ka jūs runājat par tehnisko attīstību un šeit attiecīgi ietvaru noteikšanu. Kādā veidā jūs vēlaties strādāt saistībā ar nākotnē paredzēto digitalizāciju, to, tās ietekmi sociālajā un darba tirgos, dalību valstu sociālo sistēmu mainīšanu. Šie jautājumi ir tikpat būtiski mums, kā arī godīga mobilitāte Eiropas Savienības darba tirgū. Šeit mums pastāv dažādi viedokļi, taču galvenais ir tas, ka tie cilvēki, tie darba ņēmēji, tiek atbalstīti, kuri tiek, ehm, teikt, eksploatēti citās dalībvalstīs un nesaņem tās tiesības, kas viņiem pienākās darbinieku darbā nosūtīšanas direktīva ir tikai viens tiesība akts, bet ir arī vēl citi piemēri, pie kuriem mums ir jāstrādā, lai mums nebūtu konkurence par lētākajām darbvietām Eiropā, bet gan lai mēs uzlabotu konkurētspēju un nodrošinātu kvalitatīvi labākās darba vietas tiks palīdzēts visām dalībvalstīm un mēs nekonkurējam savā starpā. Es ceru, ka mēs visi kopā strādājam. Un strādāsim pie pozitīvas Eiropas, pie tādas Eiropas, kas koncentrēs ne tikai uz ekonomiku, labi darbojošs dar darba tirgus ir svarīgs, laba konjunktīva visās dalībvalstīs ir svarīga, taču nemazāk svarīgi ir cilvēki, kas dzīvo Eiropā. Manuprāt, tad, kad jūs runājat par to, ka plašsaziņas līdzekļi dažreiz uh, izsakās tikai kritiski par Eiropu, dažreiz tie ir arī politiķi, kuru izteikumi un komentāri tiek pārņemti plašsaziņas līdzekļos. Katrā gadījumā mūsu vidū jūs eh, varat sastapties ar partneri, lai veidotu godīgu darbatību. Paldies, un tagad no EKR Ulriks Tribēzijas kundze. Paldies priekšsādātāji, paldies arī ministra kungam par to, ka tik izsmeļojoši mums skaidrojāt, kā Slovākijas padomas prezidentūra darbosies um, nākamajos mēnešos. Jūs pieminējāt daudzus aspektus. Es uh, labprāt būtu no jums uh, dzirdējusi kaut ko par tēmām, par kurām mēs šeit uh, komitejā regulāri runājam. Jūs tās arī nosaucāt - jauniešu bezdarbs, ilgstošais bezdarbs un tam līdzīgi. Un es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis par to, ka jauna darba vietu ražošana šeit ir īpašs izaicinājums, kas ir ļoti svarīgs. Kā jūs uh, Slovākijas prezidentūras um, laikā vērtējat iespējas veicināt inovācijas un uh, jaunas inovatīvas biznesa modeļus, lai varētu radīt jaunas darba vietas? Un kā mēs proaktīvi varētu likvidēt eh, tās eh, barjeras, tos šķēršļus, kas pastāv jaunu uzņēmumu dibināšanā. Kā mēs varam to likvidēt, lai nākotnē gādātu par lielāku skaitu jaunu darba vietu? Un otrs punkts, kas man ir ļoti svarīgs, ir izskanējis eh, Eiropas komisijas priekšlikums par uzlabotu pieejamību īpašiem uh, produktiem, īpašiem pakalpojumiem personām ar invaliditāti, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkiem. Iniciatīva, kas vērstos to, lai viņi varētu labāk uh, iesaistīties sabiedrības norisēs un arī piedalīties darba tirgu. Līdz šim par no Slovākijas uh, prezidentūras par to neko daudz neesam dzirdējuši. Esam tikai dzirdējuši to, ka pie, pieejamība jūsu izpratnē ir svarīga. Bet es gribētu zināt, kā jūs vērtējat, kādi ir šķēršļi un eh, kā Eiropas parlaments eh, šeit jūs varētu atbalstīt. Paldies! Un... Liels paldies! Aldis vārdā Marijana Harkina, lūdzu. Thank you, and... Paldies! Es vēlos jūs sveikt, ministra kungs, šeit komitejā. Uh, un sagaidu veiksmīgu sadarbību. Runājot par visaptvarošo programmu, jūs minējāt trīs punktus, kuri paredzēti konkrēti rezultāti uh, par to, kā sasniegt pilsoņus, un jūs uzsvērāt ļoti lielā mērā to, ka mums ir nepieciešams parādīt pilsoņiem kopīgos Eiropas projektus, kuriem ir konkrēta ietekme viņu dzīvēs, un jūs pats tos pieminējāt. Un es domāju, ka mēs visi šeit piekritīsim, ka tas ir ļoti svarīgi, jo ļoti eh, daudz darba tiek eh, rūpīgi vērots no citām valstīm no pilsoņu puses. Un ja jums ir konkrēti priekšlikumi, kā jūs paredzat strādāt, kā komunicēt ar pilsoņiem, tad lūdzu, es labprāt uzklausītu jūsu atbildi. Tas ir pirmais jautājums. Par otrais saistās ar eh, darbinieku nosūtīšanu, to uzdos mana kolēģa Martina, bet man pašai ir vēl cita jautājuma par pieejamības aktu. Jūs paredzat progresu šajā jomā un eh, dokumenta grozīšanu, lai nodrošinātu juridisko paļāvu pašpaļāvību, samazinātu mm, administratīvo slogu un izmaksas MVU. Un es domāju, ka mm, tam nevajadzētu būt galvenajam elementam. Pieejamības akta mērķis ir uh, Mm, svītrot šos ierobežojumus, kas ir cilvēkiem ar invaliditāti. Te ir jāpanāk līdzsvars. Tad jūs runājot par iekšējā tirgus leģislatīvajām izmaiņām saistībā ar drošības sistēmām, sociālās aizsardzības sistēmām un darbinieku eh, brīvu kustību. Vai jūs īsi varētu rezumēt notiekošo, jo te ir zināmi priekšlikumi galdā, kuriem būtu jāizskan arī saistībā ar Brexit? Uh, Vai jūs varētu paskaidrot, kas eh, šobrīd notiek, kas vēl būs un kāda informācija ir pieejama šajā jomā? Un tad es priecājos, ka jūs paredzat eh, jauniešu garantijas eh, veiksmīguma novērtēšanu un visbeidzot par šo dalīto ekonomiku. Par to nebija runa, bet tas ir ļoti svarīgi. Un es būtu ļoti pateicīga, ja prezidentūra kaut kur to savā darba programmā tomēr iekļautu. Paldies! Vielen Dank. Lielas paldies. Tagad uh, Ronja Kāri Konze, go NGE, NGL vārdā. Ministra, tak, fordi du kommer, tak. Jā, paldies, uh, sveicu ministra kungu šeit komitejā un paldies, ka ieradāties. Paldies, ka prezentējāt arī prezidentūras uh, plānus. Tas uh, tiešām ir lieliski, ka komitejai ir iespēja tikties aci pret aci ar ministra kungu. Uh, Man ir daži jautājumi. Visi pirms runājot par eh, direktīvu, kuru pieminējāt, varbūt varat eh, konkretizēt un paskaidrot, ko sagaidāt no pārunām. Rezultātu šobrīd vēl nav, bet kādu jūs eh, saskatāt situācijas iespējamo attīstību? Tad vēl par sociālo dempingu parlamentā. Komitejā jūnijā tika pieņemts ziņojums un septembrī uh, tas arī vēl būs aktuāls. Tātad jautājums par to, kā nodrošināt atbilstīgus darba apstākļus visā Eiropas Savienībā. Kā jūs vērtējat, ko vēl bez šīs direktīvas varētu darīt, lai nodrošinātu vienādu, vienlīdzīgu algu, atbilstīgus darba apstākļus, kā mēs varētu arī iesaistīt sociālos partnerus kādā veidā šī jautājuma risināšanā? Liels paldies! Tagad zaļo vārdā. Lambertas kundze, paldies! Es arī vēlos sveikt ministra kungu šeit un pievienojos Haukinas kundzei par to, ka cilvēkiem tiešām ir nepieciešams sājust, ka Eiropas Savienība strādā viņu labā, neatkarīgi no viņu sociālās situācijas. Un iespējams jūs varbūt varētu komentēt, kādas ir jūsu prioritātes strādājot pie sociālo tiesību pīlāra, kas arī dzen ir šobrīd konsultāciju procesā. Kā jūs to izjūtat, kā jūsu darbs uh, Mm, palīdzēs ievirzīt šo priekšlikumu pareizajās sliedēs. Tāpat mm, ļoti interesanti mm, ir būt uzzināt par Romas stratēģiju un plāniem arī par veselību un drošību. Mēs uzskatām, ka tas ir kaut kas, no kā ministri vēlas atteikties par šo Romu minoritāti un arī par jaunajām uh, prasmēm un pārēju. Uh, ko jūs lielā mērā sasaistījāt ar digitālo ekonomiku. Bet šeit, parlamentā, komitejā, mēs arī raugāmies uz šo pārejas periodu, kur m, mm, kādā veidā tas sasaucās ar resursu efektivitāti, enerģētikas efektivitāti un ekonomikas pārveidi, lai tā būtu lielākā mērā videi draudzība un draudzīga un ilgspējīgāka. Nu, un varbūt jūs varētu arī komentēt nedaudz to, Mm, kā jūs redzat šos sektors saistībā ar jaunajām prasmēm, jaunajām darba vietām, kas varētu tikt e, izveidotas e, saistībā ar izmaiņām, kas sagaidāmas šajā jomā? Un mēs kā parlaments mm, ar lielu prieku sastrādāsimies ar jums mm, pie jaunu ideju izstrādēšanas, piemēram, jaunu prasmju e, programmā. Īpaši nav pievērsta iz... uzmanība šiem jautājumiem, bet komitejā mēs pie tā esam ļoti daudz strādājuši. Paldies! Dankeschön, die EFD. Lielas paldies. FDD vārdā bija Arnā Lorēja Džēzī. Viņu neredzu, Martēna kunga arī neredzu. Un eh, tāpēc, lai mobilizētu sinerģiju, varbūt uh, uzsāksim otro diskusiju kārtu. Un tagad eh, vārds Elizabetei Morēnai Šaķē. Merci beaucoup, monsieur le président. Lielas paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministra kungs, ka mūs pagodinājāt ar savu klātbūtni šajā komitejā un ka iepazīstinājāt ar savu mm, redzējumu Slovākijas prezidentūras programmas ziņā. Man ir trīs jautājumi. Pirmais attiecas uz mm, direktīvas par darbinieku nosūtīšanu pārskatīšanu. Un te mm, jūs saskaraties ar prog problemātiku, par kuru runājāt, proti fragmentāciju. Kāda būs jūsu darba metode padomē, lai izvairītos no fragmentēšanās? Nu, jo līdz šim mēs vairāk dzirdējām runas par mm, to, ka ir šī opozīcija dzeltenās kartītes procedūrai, bet netik daudz dzirdējām par vēlmi tiešām virzīties uz priekšu šīs direktīvas ziņā, kas ir viens no sociālās Eiropas pamatakmeņiem. Otrais jautājums, otrais punkts par eh, profesiju attīstību. Jūs eh, lielā mērā akcentējāt šos tematus. Pirms desmit gadiem profesijas, kurās darbinieki ir vispieprasītākie, nemaz nepastāvēja. Un eh, tas ir tiešām tāda cīniņš pret pulksteni. Mēs ar pulksteni sacenšamies. Kā jūs plānojat? Uh, šīs lietas risināt, ka ir jāpārkvalificē bezdarbnieki. Un visbeidzot, trešais jautājums par sociālajiem fondiem, kas palīdz uh, atkal iekļauties darba tirgū bezdarbniekiem, vai jūs esat gatavs cīnīties ar nagiem un zobiem par to, lai tas netiktu saspludināts ar kohēzijas fondiem un lai cilvēku kapitāls ir mūsu centrālais jautājums. Paldies! Dankeschön. Liels paldies. Tālāk Michaela Ančajdrā. Děkuji, vážený pane ministře. Eh, jsem velmi ráda, že jsem si vyslechla. Eh, paldies. Esmu ļoti priecīga par to, ka jūs pieminējāt eh, savu pieeju darba programmai. Es domāju, ka galvenās tēmas tika pieminētas. Man ir daži jautājumi. Jautājums visu pirms par darbinieku nosūtīšanas direktīvas grozīšanu. Tur jūs minējāt, ka mums vajadzētu censties sasniegt konsensu. Pašreizējā situācija ar 11 atzinumi, dzeltenās kartiņas vienā pusē un otrā pusē ir komisija, kura uh, Mm, savukārt pieturās pie savas pozīcijas. Vai jūs šajā brīdī jau varētu teikt, kāda veida konsensa priekšlikums varētu būt izēja, un vai jūs paredzētu arī kādus priekšlikumu uh, saistībā ar īstenošanas direktīvu no 2014. gada, jo bija gala termiņš 16. gads. Dalību valstis ir veikušas īstenošanu, bet vēl nav tikusi īst veikta īstenošanas novērtēšana. Tātad mēs uzskatām, ka uh, ir sākumā Eh, jāizvērtē šī direktīva, pirmē, pirms mēs vērtējam darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Tātad vai jūs plānojat šādu veidu izvērtēšanu? Un otrais jautājums. Tas attiecas uz profesionālās un privātās dzīves eh, savienošanu par šo līdzsvaru starp eh, darba un privāto dzīvi. Es vēlētos uzsvērt, ka dažos ziņojumos, kas eh, ir parādījušies, tiek teikts, ka mēs pietiekami augstu nenovērtējam vecāku darbu, ka viens strādā, otrs ļoti daudz darbojas mājās, bet eh, šis darbs mājās netiek pietiekami novērtēts. Vai jums ir konkrēts uh, priekšlikums par to, kā sabalansēt privāto un profesionālo dzīvi. Paldies! Dankis, jā! Liels paldies! Vilija Blinkačote. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Pateicos jums par to, ka atradāt laiku apmeklēt mūsu komiteju un piedalāties šajā sēdē. Uh, Slovākija tagad uzņemās prezidentūru padomē ļoti sarežģītā laikā. Tā ir mūsu, tā būs pirmā uh, jūsu prezidentūra, un es vēlu jums panākumus, mm, lai stiprinātu mūsu kopīgo saimi. Un mēs daudz esam strādājuši pie jauniešu bezdarba jautājumiem, esam eh, pieņēmuši eh, lēmumus par jauniešu garantijas, jām finanšu satvaru ietvaros. Uh, Bet vai jūs neuzskatāt, ministra kungs, ka liela daļa jauniešu nespēja atrast darbu, viņi emigrē uz citām ES valstīm vai vēl ārpus Eiropas Savienības robežām, jo mēs nerisinām bērnu nabadzības problēmas? Jo katrs ceturtais bērns Eiropas Savienībā dzīvo nabadzībā, tas ir ļoti nelāgi, vai Slovākija plāno spērt kādus soļus šajā jomā. Un um, vēl viena lieta, ko pieminēja kolēģi, mūsu nodarbinātības komiteja un sieviešu tiesību komiteja ir pieņēmušas kopīgu ziņojumu par uh, profesionālās un privātās dzīves uh, Mm, sabalansēšanu, un es priecājos, ka septembrī ir paredzēta šim jautājumam veltīta konference. Mm, ko jūs tieši konkrēti varētu darīt jūsu prezidentūras laikā tieši privātās profesionālās dzīves savienošanas jomā? Mēs eh, lūdzām uh, komisijai nāk klajā ar četriem direktīvas priekšlikumiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs vēlamies pavirzīties uz priekšu šī jautājuma risināšanā. Un vēl trešais jautājums, kas ir, man ir ļoti svarīgs, mana valsts Lietuva. Mm, arī šim jautājumam rūpīgi sako līdzi, ir e, tātad jautājums par darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Lietuva un kaimiņu valstis ir nobloķējušas šo direktīvu, bet vai jūs neuzskatāt, ka būtu nepieciešamas plašākas diskusijas par to, kāpēc tā notiek? Kāpēc dalībvalstis nerīkojas, lai e, palielinātu algas e, tālbraucējiem šoferiem? Un uh, tā vietā, lai koncentrētos uz dienas naudām un tam līdzīgi, patiešām ir nepieciešams virzīties uz priekšējos jautājumos. Lielas paldies, Ingērijas uh, kundze. Ministra, uh, en augnām. Paldies, priekšsēdātāji, godātais ministra kungs. Vēlos jums novēlēt vislielākos panākumus prezidentūras laikā. Nīderlande nu pat noslēdz savu prezidentūru un nodot stafetes kociņu jums, jo projām dažas problēmas ir saglabājušās un vēlu jums visu to labāko to risināšanā. Biju visai gandarīta, ka runājāt par to, ka tad, kad ir jānovērtē Eiropas uh, sādarbību sociālajā jomā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un sociālo tēmu svarīgums ir svarīgs visai Eiropai. 2. septembrī jūs pieminējāt, ka padomes darba grupā tiks izskatīts priekšlikums par darbinieku nosūtīšanu. Vai jums ir skaidrs situācijas redzējums par šī jautājuma kompleksumu? Vai jūs esat optimistiski noskaņots, vai izdosies atrast risinājumu šajā jautājumā? Jo būs e, jārod atbalsts, jārod kompromisi, un es tiešām ar lielu interesi noklausītos jūsu vērtējumu par šo. Un vēl um, viena no lietām, ko jūs nepieminājāt, mm, bija stratēģijas, jo tika runāts, jā, par cīņu pret nabadzību, bet kas ir tās stratēģijas, kas tieši um, nodrošinās uh, kādu cerību um, darbiniekiem, kā varētu palielināties viņu algas, jo ekonomiskā situācijas attīstība mm, nu, nerada tādu pārliecību un, un vēl to vajadzētu uzlabot. Kā mēs varētu pastiprināt dialogu Eiropā saistībā ar algām? Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Chcel by som vás tiež... Kukana kungs, paldies priekšsēdātāji, ministra kungs. Es arī vēlētos mm, sveikt jūs sanāksmē. Un kā priekšsādātājs norādīja, sākumā mums komitejas locekļiem tas ir ārkārtīgi svarīgs brīdis, ka varam diskutēt par svarīgām tēmām mm, ar ministriem no, no prezidentējošās valstis. Un bija ļoti labi, ka varējām uzklausīt jūsu ievadu runu. Runājot par nosūtīto darbinieku direktīvu, Šroidrovas kundze jau par to izteicās. Un ja mums mērķis būtu atrast konsensu starp visām dalību valstīm, es domāju, tas būtu pārāk ambiciozs mērķis. Varbūt vajadzētu raudzīties realistiskāk. Patiesību sakot, dalībvalsts pozīcijas ir visai attālinātas, un vai prezidentūrā ir kāda stratēģija, kāda taktika, vīzija, varbūt kāds slepens ierocis vai recepte. Uh, Mm, kā strādāt šajā jomā. Es domāju, ka tas jau būtu liels sasniegums. Otrs jautājums saistās ar komitejas darba programmu, un Slovākijas darba programmā ir paredzēts atbalsts jauniešiem. Es vēlētos uzdot jautājumu par to, kāds atbalsts ir vecāka gadagājuma cilvēku darbam, par viņu uzņēmēju darbību. Uh, vai šīs uh, sudraba uh, ekonomikas attīstīšanu, jo mm, mums ir jāizskauž visi diskriminācijas veidi, arī vecuma diskriminācija, kad runa ir par darbu. Vai. Liec, liels paldies, uh, Martina Klājo. Vážený pane ministře, také vás tady vítám. Paldies priekšsādātāji, ministra. Uh, kungs, sveicu jūs sanāksmē. Esmu lepna, ka ir iespēja runāt ar kaimiņiem, kas tagad atrodas padomas prezidentūrā. Un jau tika pieminēti jautājumi, kas mani interesē jauniešu garantija. Es ļoti augstu nu, novērtēju to, ka jūs vēlaties pārskatīt jauniešu garantiju, jo ir jāraugās uz, uz konkrētiem rezultātiem, konkrēti pievienoto vērtību. Uh, lai novērtētu, vai m, mm, eh, darbs ir bijis efektīvs, pirms mēs palielinam eh, finansējumu. Ja paraugāmies uz eh, Eiropas revīzijas palātas rekomendācijām, mm, tas arī varētu būt ļoti liederīgi. Nākamais jautājums ir prasmes. Viena lieta ir sasaistīt prasmes un zināšanas ar darba tirgus prasībām. Tā ir lieta, mm, kuru esmu skatījusi kopš eh, manas karjeras pirmsākumiem mm, parlamentā, un es domāju, labāk jāiesaista skolas, mm, uzņēmumi, lai ir šī savstarpējā komunikācija arī ar iestādēm un eh, ir skaidrība par to, kādas prasības ir. Jums ir pieredze šajā jomā, un tā varētu būt laba doma pastiprināt paraugu prakses apmaiņu, paraudzīties, kā valstis strādā, tiešām strādāt pie konkrētiem piemēriem šajā jomā. Un es vēlētos uzzināt, kā jūs vēlaties veicināt dalību valstis, piemērot šo jauno prasmju domu un vēl par darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Iepriekšējā prezidentūrā Visegradas valstīs uzsvēra, ka jāveicina brīva cilvēku pārvietošanās, un Slovākija bija viena no valstīm, kas nosūtīja savas rekomendācijas komisijai par direktīvas pārskatīšanu. Jūs zināt, ka prioritātei jābūt ES konkurētspējas uzlabošanai. Un mēs sagaidām, ka debates būs visai tādas delikātas, sensitīvas, un Tāpat kā kolēģis Kukans, es vēlētos eh, jums uzdot jautājumu, vai jums ir kāda slepenā recepte, kā Slovākija plāno strādāt. Un es ļoti ceru, ka šī nebūs mūsu pēdējā sanāksme un tiešām vēl jums panākumus. Sofija Ribēro. Sofija Ribēro, lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji, godājumo ministru. Es uh, ceru, ka tā ir viena no mūsu daudzām uh, gaidāmajām tikšanās reizēm šajā komitejā, un man ir vairāk jautājumu, ko jums uzdot. Pirmkārt, sāksim ar pozitīvo. Mums uh, būtu jādomā par to, uh, ko pilsoņi domā par Eiropas Savienību, un šajā sakarā arī pirmais jautājums. Es uh, nodarbojos ar nodarbinātības uh, politikas aspektiem Eiropas semestrī. Par šiem jautājumiem mēs spriedām martā, un nākamajā nedēļā sāksies uh, Eiropas semestra novērtēšana nākamajam posmam. Mēs vēlamies labāk saskaņot ekonomisko un sociālo dimensiju Eiropas Savienībā. Un, ja vēlamies uh, būtiskāku akcentu uz nodarbinātību, tad uh, jācer, ka arī padome šajā procesā līdzdarbosies. Tomēr pilsoņiem nav radies šāds iespējas, un par to mēs esam nobežījušies. Mēs esam nobežījušies par to, ka Eiropas semestrī tiek izvirzītas tikai ekonomikas politikas nostādnes un ne sociālās. Mēs vēlamies, lai akcents vairāk tiktu likts uz sociālajiem jautājumiem, jo vēlamies pilsoņiem skaidri parādīt, ka mē, mums rūp ne tikai ekonomika, jo ekonomika bez pilsoņiem, kas ir spējīgi labā funkcionālā sociālā sistēmā strādāt, nav iespējama. Un, un tāpēc jautājums sēkojošs, vai mēs varam turpināt Eiropas uh, Savienības pilsoņu uh, sociālo aizsardzību arī nākotnē. Šobrīd ir liels uh, bezdarbs, ir daudz ilgstošu bezdarbnieku, ir daudz uh, jauniešu bezdarbnieku. Un mēs uh, nedrīkstam upurēt nedz šī brīža jauno paudzi, nedz arī nākamās paudzes. Un tāpēc jautājums, vai jūs vēlaties uh, vienā vai otrā formā strādāt pie sociālās aizsardzības dimensijas. Un otrs jautājums, ko pieminēja vairāk kolēģi, proti Brexit. Droši vien jūsu ministram nāksies saskarties ar sarunām par Brexit. Un te mums ir jānodrošina savu pilsoņu aizsardzību. To pilsoņu aizsardzību, kur šobrīd dzīvo apvienotajā karalistē un otrādi. Tomēr to nedrīkst uh, apspriest tikai kabinetu līmenī. Mēs vēlamies, lai šajā diskusijā iesaistās arī Eiropas pilsoņi, tāpēc gribēju jautāt, vai jums jau ir gatava saruna stratēģija. Lielas paldies! Gribēju vēlreiz atgādināt, ka katrs drīkst izteikties tikai divas minūtes. Uh, Adams Kazaks, lūdzu. Liels paldies! Šī tēma jau vairāk kārt tika pieminēta, proti nosūtīto darbinieku direktīva un to, kā panākt konsensu dalību valstu starpā. Otrs jautājums par pieejamības tiesību aktu. Uh, kuram būtu jāprot par eh, prioritāti, kā to piedāvāja Nīderlandes prezidentūra. Ko Slovākijas prezidentūra šajā jautājumā ir iecerējusi darīt, kādi ir izvirzītie mērķi un ko jūs eh, turpmākajos mēnešos vēlaties šajā jomā sasniegt? Un tas attiec ne tikai uz cilvēkiem, kuri saskars ar uh, dažādu veidu šķēršļiem, invaliditātes dēļ, bet uh, tas ir svarīgi arī citiem cilvēkiem, jo piekļuvu precēm pakalpojumiem svarīga visiem. Beni Feikungs, dargo ministri, man eh, tiešām ir liels eh, prieks vēlreiz tikties pēc tam, kad mēs ar šīs komitejas oficiālo delegāciju ar jums tikāmies pirms dažiem mēnešiem Bratislavā. Uh, Lielas paldies jums par uzrunu un par komentāriem, kā jau norādīja citi kolēģi. Būs nepieciešama plašāka sadarbība, lai turpinātu darbu pie daudziem jautājumiem. Es pats eh, vēlējos jums uzdot jautājumu par iespēju un nepieciešamību izveidot eh, ES līmeņa bezdarba apdrošināšanas fondu, lai palīdzētu valstīm, kas cieši no bezdarba asimetrisku ekonomisko svārstību dēļ. Tas varētu būt noderīgs instruments laikā, kad vienotā valota saskaras ar ievērojumu spiedienu. Itālijas premjerministrs uh, ir eh, izstrādājis un prezentējis padomēm parlamentā ļoti interesantu priekšlikumu. Un es neesmu vienīgais eh, šajā zālē, kurš uzskata, ka šāda schēma būtu nepieciešama no makroekonomiskā viedokļa. Tā ir svarīga arī politiski, jo Eiropas pilsoņiem parādītu, ka Eiropas Savienība konkrēti kaut ko dara, lai nodrošinātu sociālas Eiropas veidošanu. Mēs vēlamies uh, lai notiktu diskusijas par to, kurā iesaistītos eh, valdības un apspriestu visus eh, būtiskos jautājumus, tajā skaitā finansējumu. Paldies eh, par to, ka atbildēsiet. Liels paldies! Lopesa kungs, liels paldies priekšsādātājs veicu šeit arī ministra kungu un Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs mūs apciemojat. Es gribēju uzdot jautājumu par digitalizāciju, kur jūs pieminējāt arī savā runā. Vai mums eh, te ir kāda konkrēta stratēģija par nākotnes attīstību? Jo par to mēs šajā komitejā daudz runājam. Daudzi to uzskata, kā dra, daudzi to uztver par draudu eh, nodarbinātībai, proti to, ka uh, 15 miljoni darba vietu varētu pazust, un ekonomikai pastāv arī citi draudi. Kopumā tas pozitīvi ietekmēs brīvo tirzniecību, tomēr digitalizācija nozīmēs to, ka atsevišķas iedzīvotāju grupas būs zaudētāji, kaut arī kopumā attīstība būs pozitīva. Tas, protams, ietekmēs arī vēlētāju balsojumu. Un eh, varbūt ir iespēja paredzēt kādus izlīdzinošus instrumentus, uh, kas ļautu izmantot digitalizācijas uh, pozitīvās puses, brīvo tirzniecību, digitālā tirgus attīstību, bet vienlaikus mēs nodrošinātu aizsardzību arī darbaņēmējiem. Kā ir iespējams nodrošināt sociālo līdzsvaru? Es te runāju tieši par sociālo pīlāru un Eiropas komisiju. Mm, komi, priekš, komisijas priekšstādātāja Junkara personībā uh, jau ir paudis savu viedokli par to, tāpēc mēs labprāt gribētu zināt, ko jūsu prezidentūra šajā jomā vēlētos darīt, lai paredzētu līdzīgus uh, izlīdzināšanas mehānismus Bālasa kungs. Diskutē. Paldies, priekšsēdētā ministra kungs. Es uh, nesen uh, runāju ar Francijas darba ministru un uzdevu viņam jautājumu, kas uh, šodien notiek. Uh, Kāpēc ir pastiprināta pārbaude Francijā par to, vai tiek ievērots likums par iekšējo tirgu un par eh, brīvu eh, darbinieku pārvietošanos iekšējā tirgu? Viņš teica, ka jā, pastiprinājušās kontrolas un mm, varēja tāpēc redzēt, ka mm, uzdevuma plašums ir mm, tiešām milzīgs un ka īsnībā uzņēmumi, kuri neievēroja likumu, bija krietni vairāk nekā mēs bijām domājuši. Un, uh, viņš uzsvēra uz to, ka nav pietiekami lielas koordinācijas šajā jomā Eiropas līmenī. Un tajā pašā laikā runa ir par vienkāršām lietām, vienkāršiem pasākumiem, kurus ātri var pieņemt. Uh, Un es vēlētos jums uzdot jautājumu par jūsu darba programmu, ka ir paredzēts samits, kurā piedalīsies darba ministri, nodarbinātības ministri, vai tā, šis jautājums ir paredzēts darba kārtībā, lai būtu labāka pārbaužu koordinācija un lai varētu arī sodīt pārkāpējus Eiropā šodien. Danke. Lielas paldies. Rāmkis konsultants. Liels paldies, priekšsādātāji, liels paldies arī ministram. Es sēžu šeit. Paldies par to, ka esat mūsu komitejā un piedalāties diskusijā. Es tikko esmu atgriezies no Bratislavas, ļoti priecājos par Slovākijas prezidentūras sākumu. Man ir divi jautājumi. Viens eh, vairāk ir mm, tāds kā lūgums. Un es eh, ceru, ka no mūsu kolēģi sacītājos eh, saprotat, ka nosūtīto dar darbinieku direktīvas pārskatīšana mūsos raida bažas. Arī šajā komitejā ir ļoti atšķirīgi viedokļi, bet mēs vēlamies izvairīties no tā, ka sašķeļas Eiropas Savienības austrumu rietumu dalību valstu domas. Mm, ir jāstrādā ar nacionālajiem parlamentiem un ne tikai ar tiem parlamentiem, kas ir pieteikuši dzelteno kartīti, bet arī ar tiem, kuri to nav darījuši. Uh, Es uh, ceru, ka jūs kā prezidentūra, kas pārstāv Centrālu Eiropu, esat uh, atbildīgi par to, lai vadītu šo diskusiju un um, pēc iespējas izvairītos no konfrontācijas. Otrs jautājums par jaunatnes bezdarba iniciatīvu. Es ļoti priecājos, ka jūs pieminējāt jauniešus no marginalizētām kopienām. Tā ir lieta, ko mēs esam apsprieduši šajā komitejā kopā ar jauniešu organizācijām, un viņi saka, ka ir nepieciešama konkrētāka un mērķiecīgāka rīcība, lai mm, paredzētu politiku tādām grupām kā, piemēram, Romi. Un es gribēju zināt, vai Slovākijas um, prezidentūra atbalstīs šādu uh, ierosinājumu no jaunatnes garantijas, jaunatnes iniciatīvas izvērtējumu. Paldies! Helga Stīvense, paldies priekšsādātāji, paldies, dārgie kolēģi. Es uh, vēlētos, lai prezidentūra panāktu kompromisu par nosūtīto darbinieku direktīvu, jo tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un uh, mums tas ir ļoti svarīgs. Un uh, arī jautājumi, kas skar pieejamību. Jūs vēlaties galvenokārt likvidēt uh, finansiāls un birokrātiskas barjeras MVU, bet es īsti neredzu saikni starp uh, pieejamību un uh, MVU šajā ziņā. Un, ja MVU vēlas būt pieejams invalīdiem, uh, Tas nozīmē tomēr vairāk klientu un lielāku apgrozījumu. Domāju, ka tas ir pozitīvi visām iesaistītajām pusēm. Un vēl runājot par pieejamību. Te no paša sākuma ir jāņem vērā tas, ka mm, papildu izmaksas te būs visai nelielas Pieejamība ir tāds mērķis, kuru ir iespējams īstenot uh, pastāvīgi. Uh, patstāvīgi to ir pierādījušas Amerikas Savienotās valstis, un tāpēc es no jums labprāt gribētu dzirdēt, kā jūs uh, vēlaties panākt pieejamību, jo mums šķiet, ka administratīvā un finansiālā joma drīzāk te viss tikai sarežģīja. Lielas paldies par šo diskusiju. Ministra kungs, jūs redzat, ka. Uh, Nodarbinātības komitejai interesē daudzas tēmas, un eh, varbūt eh, kādam ienāks prātā vēl kaut kas, bet jebkurā gadījumā jums ir 22 minūtes, lai sniegt atbildes uz šiem daudziem jautājumiem. Pekņies Vaslavo. Liels paldies par doto vārdu. Es vēlējos sākt ar to, ka esmu ļoti pozitīvi pārsteigts, kad es devos prom no Slovākijas, vairāki žurnālisti un tās augtie politiķi teica, vai jūs brauksiet uz Briseli, tur uh, zāle būs pilnīgi tukša, visi joprojām baudīs brīvdienas, bet es esmu pārsteigts, ka cilvēki ir tik interesēti uh, tēmās, kas interesē mūs visus un Slovākijas prezidentūras prioritātēs. Un tas ir ārkārtīgi pozitīvs signāls jau pats par sevi. Un eh, varbūt tieši tā mēs varam mainīt Eiropas Savienības eh, pilsoņu priekšstatu par ES. Un eh, tas ir arī viens no mūsu prezidentūras mērķiem. Uh, Jautājumu bija tiešām ļoti daudz, un es jau pašā sākumā atvainojos, ka nevarēšu atbildēt katram deputātam personīgi, bet savās atbildēs mēģināšu fokusēties uz vairākām prioritātēm, kas attiecas uz jūsu jautājumiem, un ja ir papildus jautājumi, es labprāt pakavēšos pie tā detalizētāk. Sākumā gribēju teikt, ka divus gadus pirms mēs uzņēmāmies um, prezidentūru. Mēs esam uzsākuši komunikāciju ar eh, tā saukto prezidentūru trijo Nīderlande, prezident, eh, Nīderlande, Slovākija un Malta. Jo seši mēneši ir tik īsts laiks, ka ir gandrīz neiespējami uzsākt darbu pie kāda tiesību akta un to arī pabeigt. Tieši tāpēc, un to es uh, uzsveru arī savā ievadrunā, mēs vēlamies būt konkrēti. Vēlamies uh, likt skaidri saprast, ko vēlamies panākt, bet mums ir jāturpina arī tas, ko ir uzsākuši iepriekšējie kolēģi. Un jāturpina viņu darbs. Protams, arī mūsu Maltas kolēģi teiks, kad viņu ministrs šeit uh, viesosies, varēs teikt to pašu, jo Daudzas uh, tēmas uh, droši vien mūsu prezidentūras laikā netiks atrisinātas un tiks tālāk nodotas Maltai. Tāpēc sākšu ar jautājumu par ambīcijām mainīt priekšstatu par ES. Atbildēšu arī uz jautājumu, ko mēs uh, te esam iecerējuši darīt personīgi. Es uzskatu, un vienlaicīgi tā ir arī uh, prezidējošās valsts oficiālā nostāja ir tāda, ka Eiropas institūcijām ir jābūt daudz tuvākām pilsoņiem. Slovākija saskata, uzskata, ka prioritātes, vai tās būtu leģislatīvas vai neleģislatīvas, ir tāda, ka tiks organizētas dažādas konferences par uh, aktuāliem jautājumiem, kas iesaistītajām pusēm ļaus atbalst, apspriest attiecīgos jautājumus un palīdzēs um, sabiedrībai kopumā, ne tikai Slovākijas prezidentūrai. Mēs uh, dubultosim mūsu pūles. Un uh, cerams, ka to apspriedīsim detaļās, lai varētu pilsoņiem uh, likt galdā gatavu rezultātu. Un te es, piemēram, domāju par neformālo samitu, kuru es jau pieminēju. Tas apspriedīs digitalizāciju un tās um, ietekmi. Un jāteic, ka tā ir ļoti labi izvēlēta tēma. To, kā digitalizācija ietekmēs uh, cilvēkus, darba tirgu, darba likumdošanu. Un jau tagad ir skaidrs, ka vairāk nekā 90% pārstāvēto personu būs paši ministri, un tas nozīmē, cik būtisks eh, šis jautājums ir eh, Eiropas Savienībai. Mums eh, te ir jāmeklē atbildes. Pēc 20 gadiem politikā es esmu mēģinājis uh, daudz um, raudzīties, um, kā lietas izskatās uz vietas, kā robotika ietekmē, piemēram, darbu uzņēmumos, cik cilvēki tur ir strādājis iepriekš, cik daudz cilvēki ir atlaisti, kas ar viņiem pēc tam ir noticis. Un tas varbūt ir vēl viens uh, piemērs uh, tam, kā mēs vēlamies sazināties ar saviem pilsoņiem. Mani kolēģi augsti novērtēja šo iniciatīvu, varbūt tā bija viņiem jauna, bet no ambīciju viedokļa uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski raudzīties, um, kādu ietekmi tas atstāja praksē. Ir jāsavieno lietu teorētiskā un praktiskā puse. Mēs uh, devāmies uh, izpētīt vienu konkrētu fabriku, vērtēt to, kā cilvēki sadzīvo ar šīm pārmaiņām. Manuprāt, tā ir pareizā pieeja. Es daļai jau atbildu arī uz jautājumiem, kas tika uzdoti par to, kā tieši mēs vēlamies panākt šos mērķus. Mēs eh, pirmkārt vēlamies eh, tuvināties pilsoņiem, un tas uh, ir būtiski visām Eiropas Savienības institūcijām, tajā skaitā arī parlamentam. Ceru, ka jūs man šajā ziņā piekrītat. Un uh, arī nacionālajā līmenī, tāpat kā Eiropas līmenī, mēs redzam, ka sociālais dialogs ir būtisks. Bez sociālā dialoga ir ārkārtīgi grūti atrast kompromisus. Tieši tāpēc jautājumi, kas izskanēja par attiecīgo direktīvu, mums šķiet tik būtiski. Es Eiropas uh, arotbiedrībām solīju, ka mēs organizēsim uh, par to Bratislavā konferenci un uh, par to runāsim. Protams, ka ne visām pārstāvētajām pusēm uh, ir vienāds viedoklis par uh, lietām, piemēram, daži Vācijas ārotbiedrība pārstāvi uzskata, ka šī direktīva ir pilnīgi lieka, un mums par to ir atklāti jāizrunājas. Visi šie daudzie ziņojumi un atzinumi tikai parāda, ka par šīm lietām ir atklāti un godīgi jārunā. Tas būs arī uh, Viens no mūsu prezidentūras galvenajiem mērķiem, neatkarīgi no tā, vai mums to izdosies novest līdz galam. Diskusijas uh, viennozīmīgi ir nepieciešamas. Mēs vēlētos, lai šī direktīva pavirzītos uh, uz priekšu tik tālu, ka tas šķiet iespējams. Tur, kur mēs runājam par jaunām iniciatīvām, gaidot komisijas lēmumu pēc tam, kad 11 dalībvalstis pieteica dzelteno kārtīti, balstoties uz subsidiaritātes apsvērumiem. Tātad eh, tas jau ir darbs, pie kura tiek strādāts. Un mums jāraugās, lai šī darba grupa turpinātu darbu un nonāktu pie konkrētiem lēmumiem. Un arī pasākumiem, kas uh, ir jāveic. Uh, Es jau pieminēju, ka mūsu prezidentūra par to ir plānojusi rīkot konferenci, un ja es analizēju, piemēram, situāciju Višagradas valstīs, kur tikās visi ārlietu ministri, tad redzēju, ka tur šis bija viens no svarīgākajiem jautājumiem, tāpēc priecājos, ka mēs varējām to apspriest un nonākt pie kopīgiem secinājumiem. Tas tikai viens piemērs jūnijā tika grozīta viena daļa no šī priekšlikuma, varbūt mums vajadzēja pagaidīt dažus mēnešus, astoņus, deviņus varbūt pat, lai tas beidzot varētu tikt īstenots praksē. Un iespējams, ka šajā laikā dažas dalība valstis jau ir mainījušas savu viedokli, bet tas arī var būt solis pretī neziņai, jo mēs īsti nezinām, kā tas ietekmēs praktisko dzīvi. Mēs redzam, ka uz šīm problēmām līdz šim neesam tādā veidā raudzījušies. Piemēram, ja man ir jāizvēlas uh, jēdzieni jaunās dalībvalstis, vecās dalībvalstis, mēs redzam, ka šeit pastāv domstarpības un dalībvalstīm nedrīkst uh, tādas lietas uzspiest ir nepieciešama atklāta, godīga komunikācija, tajā skaitā ar sociālajiem partneriem, un jāieklausās arī tajās valstīs, kas to vērtē kā problemātisku, sarežģītu jautājumu, un jādomā, kāds tad varētu būt kompromiss, lai direktīva varētu tikt pieņemta. Es neesmu teicis, ka direktīva nav nepieciešama. Protams, tā ir nepieciešama, bet ir ārkārtīgi būtiski vispirms atrast kompromisu par direktīvas saturu. kad mēs apspriedām šīs lietas pirmo reizi ar Eiropas komisiju, runājām ar Junkara kungu un Tīsenas kundzi, tad jāteic, ka tas bija sarunu temats jau mūsu pirmajā tikšanās reizē. Un tas tikai pierāda, cik būtisks un svarīgs ir šis jautājums. Ja neiebilstat, es Tagad pievērsīšos um, atsevišķiem jautājumiem un te gribētu koncentrēties uz uh, septiņiem konkrētiem punktiem, atbildot uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Posolstvo je, ktoré, ktoré má záujem slovenské. Pirmkārt. Par šo pieejamības aktu galvenais vēstījums, kuru vēlas paust Slovākijas prezidentūra, ir vispārīgas pieejamības nodrošināšanu. To mēs vēlamies panākt padomē. Un tad runāt par šī priekšlikuma saturu, tas ir ārkārtīgi komplekss, tādēļ ir nepieciešams regulārs koordinācijas un konsultāciju darbs arī atsevišķās dalībvalsts ietvaros. Slovākijas prezidentu ir uzskata, ka laba sadarbība ar Eiropas parlamentu ir viens no galvenajiem faktoriem, lai gūtu progresu šajā jomā. Tādēļ mēs esam ļoti priecīgi redzot, ka šāda sadarbība pastāv, un mēs uh, sagaidām, ka šī sadarbība parādīsies arī ar konkrētos soļos, gan sadarbībā ar padomu, gan komisiju. Par Eiropas semestri un galvenajām idejām. Eiropas semestrs nodarbojas ar veselu virkni dažādu specifisku lietu. Dažās jomās iespējams, ka vairāk strādā pie tā, kāda būs situācija pēc Brexit. Un tiešām tiek daudz gaidīts no Bratislavas samita. Uh, Šeit viss ir atkarīgs arī no saziņas, no tā, kā premjerministrs sazināsies ar citiem ministriem. Un, manuprāt, tiešām pastāv lielas gaidas saņemt atbildes uz konkrētiem jautājumiem, kā piemēram atbalsts jauniešu nodarbinātībai, jo tā kaut galā ir viena no prioritātēm. Un tas varētu būt vēl viens, taču ļoti svarīgs izaicinājums saistībā ar šo samitu, saistībā ar Brexitu. Tāpat arī ņemot vērā mūsu pašu pilsoņus. Proti, kā lai mēs rīkojamies, varbūt ir pozitīvi jādiskriminē jaunie cilvēki, proti, lai viņiem tiktu nodrošināts darba vietas. Tad darbinieku darbā nosūtīšana. Esmu domājis par dažādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šo aspektu, un esmu arī konsultējis ar saviem kolēģiem. Es esmu optimists. Un es domāju, ka decembrī apgalvot to, ka šī direktīva būs dzīvotspējīga, tas būtu pārāk drosmīgi, taču katrā gadījumā mums ir jādiskutē, jāstrādā, jārunā ar ekspertiem, jārunā ar mūsu sociālajiem partneriem. Viņi ir ārkārtīgi būtiski šajā procesā. Mēs Slovākijā, protams, aizstāvam savu nacionālo nostāju, taču mēs daram arī visu iespējamo, lai mūsu prezidentūras laikā mēs varētu izstrādāt visu šo jautājumu veiksmīgā un pieņemamā veidā. Runājot par sociālajiem pīlāriem, sociālajām tiesībām. Šajā jomā es sagaidu to, ka pieņemsim kopīgu pieeju sociālajai aizsardzībai, un kā jau norādīju savos ievadvārdos, ir jāpiemina vēl viens cits punkts - jauno prasmju darba kārtība. Par to arī runās Bratislavā. Manuprāt, galvenā uzmanība jāpievērš šim jautājumiem, jo nosacījumi darba tirgu mainās diezgan strauji. Šeit ir runa par digitalizāciju, mūža izglītību un tā tālāk, un mēs vienkārši nevaram palikt apmierināti ar esošo. Ja mēs palūkojamies vēsturē un atceramies dažādas kustības, ka tika iznīcinātas mašīnas. Um, mums ir jābūt gataviem, mums sistemātiski jāgatavojas tām pārmaiņām, ar kurām saskarsimies. Tātad digitalizācijas rezultātā būs cilvēki, kas zaudēs savu esošo darbu, un viņiem ir jāpārkvalificējas, lai viņi varētu strādāt tādā veidā, kas būs saskaņots ar jaunajām tehnoloģijām, ar digitalizāciju. Mēs esam veikuši analīzi un pētījumus šajā jomā. Un turpmāko pāris mēnešu laikā iespējams tiks izstrādātas kādas rekomendācijas šajā sakarā, jo Bratislavā pastāv dažas atsauces attiecībās to, ka kādi 4 miljoni cilvēki sāks pārvietoties digitalizācijas rezultātā, un tādēļ mums ir jābūt gataviem. Vēl viens jautājums - sociālās aizsardzības sistēmas un to koordinācija. Par to jau ir ticis runāts. Kā jau teicu, mēs nogaidījām Brexit rezultātus, un ja Brexit balsojums e, nebūtu noticis tā, kā tas notika, mūsu situācija būtu citādāk, taču tagad situācija ir tāda, kāda tā ir. Un vadītājiem ir jāsniedz skaidra atbilda, kādas būs attiecības ar apvienoto karalisti. Taču pagaidām sociālas aizsardzības sistēmu koordinācija ir jāuzsāk. Ir jāņem vērā visas pārmaiņas, tās pārmaiņas, kas ir radušās saistībā ar Britu referendumu. Runāt par jauniešu nodarbinātību, es jau daļēji to pieminēju, kas mums šobrīd ir svarīgi, ir turpināt, nodrošināt atbalstu un censties rast vairāk finanšu līdzekļu atbalsta. Mēs varam izmantot jau esošo fondu līdzekļus, kurus varētu pārnest uz citām izmantošanas jomām. Piemēram, ja mēs paņemtu 24% saistībā ar uh, šo, šo ciparu, aplūkojam to, cik ir jauniešu bezdarbs, tad uh, pirms diviem gadiem uh, skaitļi bija uh, sliktāki no tie bija 80 tūkstoši bezdarbnieku. Taču pats galvenais ir saistībā ar visiem instrumentiem izvērtēt, cik tie ir efektīvi. Mēs strādājam tikai ar tiem projektiem, kas nodrošina ilgtermiņa rezultātus un efektivitāti. 84% jauniešu, kas ieguvuši nodarbinātību izmantojot šos konkrētos instrumentus un programmas, tātad 84% kas izmanto šīs programmas, ir palikuši nodarbināti pat bez īpašās fond, īpašā fonda atbalstu. Katrā gadījumā šis jautājums būs viena no galvenajām prioritātēm mūsu prezidentūras laikā. Es sagaidu, ka būs izmaiņas finanšu līdzekļu plūsmās turpmākajā periodā. Uh, Kurā gadījumā es nevaru pilnībā sniegt jums pilnīgi visas atbildes uz jautājumiem, taču, ja jūs gribat daudz pamatīgākas atbildes, tad esmu gatavs uh, to darīt. Ļoti daudzi tiesību aktu priekšlikumi, cik es saprotu, netiks prezentēti, jo daži vēl atrodas uh, pārstrādes procesā, un, kā jau teicu, oktobra uh, ministru padomas, sociālo ministru padomas laikā notiks debatas, tiks uzsākts īstenošanas process, un es ceru, ka šīs profesionālās konferences, kur piedalīsies speciālisti, tiešām būs ārkārtīgi svarīgas, jo īpaši Bratislavas. Katrā gadījumā pēc iespējas ātrāk un saprotamāk vēlos nodrošināt informāciju mūsu pilsoņiem, lai viņi saprastu, kāda ir Eiropas Savienības atsevišķo institūciju loma. Paldies! Paldies, ministra kungs, par jūsu plašajām atbildēm. Mums bija lieliskas diskusijas. Cerams, ka tās nebija pēdējās, kas mums būs Slovākijas prezidentūras laikā. Tagad mēs uh, balsosim par mūsu nostāju sasībā ar 2017. gada budžetu. Jūs savos pēdējos komentāros pieminējāt to, uz mūsu galdiem atrodas padomas priekšlikums, kur paredzēti ievērojami samazinājumi īpaši tajās vietās, uh, kuras tik skaidri pieminēts mūsu diskusijās - jauniešu bezdarbs, Eiropas sociālais fonds, cīņa pret nabadzību un tā tālāk un tā joprojām. Un šodien priekšpusdienas diskusijās komitejā par šiem budžeta jautājumiem daudzi komitejas locekļi ļoti skaidri pauda to, ka ņemot vērā dažādās prioritātes un nepieciešamības, mums ir nepieciešams labāk finanšu sadalījums. Mēs tagad pieņemsim lēmumu, par balsojumu, taču šeit vēlos lūgt jūsu atbalstu padoms pusē, lai jūs par šīm svarīgajiem nākotnes sociālajiem jautājumiem Eiropas Savienībā panāktu labāku finanšu atbalstu. Mēs nevaram visu to tā atstāt, nevaram atļauties pazaudēt vēl citas paaudzes Eiropā. Mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, par to mēs būtu ļoti pateicīgi. Lielas paldies jums! Tagad ieturēsim nelielu pārtraukumu. Thank you.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 So, können wir dann wieder anfangen? Es ceru, ka varam atsākt darbu. So, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11. Tagad izsāksim darbu pie 11. darba kārtības punkta. 2017. gada Eiropas Sanības budžets, visas iedaļas. Mums ir pieejams balsošanas saraksts. Varam sākt. Sākam ar kompromisu D 5677. Sākam balsot, kurš par? Pret. Pieņemts kompromiss E 5, 6, 7, 8 par pret atturas pieņemts. 5, 6, 0, 2 par, pret, pārbaudam elektroniski. Pieci, seši, nulle, divi. Viss ir nobalsojuši. Beidzam. Tautas partija viens par daudz. Konservatīvie viens par daudz. Lūdzu. Tātad viens ir izņemts, ļoti labi, esam nobalsojuši, noraidīts. Harkins kundze lūdzu. Atvainojiet priekšsēdētājiem komiteja, es aizmirsu savu balsošanas karti. Tiešām sirsnīgi atvainojos, patiesi atvainojos. Lūdzu, ņemiet to vērā. Mums tiešām nepieciešams balsošanas kartiņas. Tad, kad tie balsojam ar kartiņām, tad ņemiet to vērā. Nu jā, dažreiz tā notiek, dažreiz mums tā notiek. Tādēļ varam piedot, taču tikai vienreiz katrai personai. Rezultāts uh, tomēr nemainās. Šī fakta ietekmē 5602 ir noraidīts. 5657. Kurš pār? pret, noraidīts. Nākamais 5603 par, pret, balsojam elektroniski par 5603. Visi nobalsojuši. Jā. Noraidīts. Nākamais ir 5604. Kurš par? Pret? Manuprāt, noraidīts. Pārbaudam elektroniski. 5604. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 5, 6, 3, 7. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 5, 6, 0, 5. Par. Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski 5605. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Balsojums noslēgts, noraidīts. 5, 6, 2, 2. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 5, 6, 3, 8 komentāri par, pret, atturs, pieņemts. 5, 6, 0, 6 par, pret, atturas, pieņemts. 5, 6, 0, 7 par, pret. Man šķiet, ka otrie uzvarēja, pārbaudam elektroniski. Tātad 5, 6, 0, 7 sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. 5, 6, 4, 0 par, pret, pārbaudam elektroniski 5, 6, 4, 0. Visi nobalsojām, beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss A 5674 par, pret, atturas, pieņemts. 5, 6, 5, 9 par, pret, noraidīts. 5609 par, pret, atturas, pieņemts. 5610 par, pret, pārbaudam elektroniski. 5610 sākam balsot. Visi nobalsojuši noraidīts 5, 6, 3, 9 par, pret, atturas, pieņemts 5, 6, 1, 1 par, pret. Pārbaudam elektroniski 5, 6, 1, 1. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss B 5, 6, 7, 5 par pret. Nu, drošības pēc pārbaudam elektronisku kompromisu B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par 5, 6, 12. Par. Pret. Pieņem, ka noraidīts. 5, 6, 6, 0 par, pret, pieņemts. Tad 5, 6, 6, 9 un 5, 6, 2, 8 atkrīt. Turpinam ar 5, 6, 3, 3 par, pret, noraidīts. 5, 6, 1, 3 par, tātad 5, 6, 1, 3 Lūdzu, balsojam par, pret, atturas, pieņemts. 5, 6, 1, 4 par, pret, atturas, pieņemts. 5, 6, 1, 5 skaitļi par pret atturas pieņemts. 5, 6, 1, 5 komentāri ar mutisko grozījumu par, pret, atturas pieņemts. 5, 6, 1, 7 par, pret, atturas. Man šķiet, ka pieņems, bet pārbaudām. Kaut kā nevaru saskatīt skaidri visas rokas. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ļoti skaidru vairākumu. 5, 6, 6, 2 par. Pret. Noraidīts. 5, 6, 6, 2 komentāri par. Pret. Atturus. Noraidīts. 5, 6, 1, 8 skaitļi par, pret, atturas, pieņemts. 5, 6, 1, 8 komentāri par, pret, atturas, pieņemts. 5, 6, 6, 8 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss C 5, 6, 1, 9. Atvainojiet šo punktu 5, 6, 1, 9. Balsojam tagad par 5, 6, 1, 9 pār pret. Atturas pieņemts. Kompromiss C 5, 6, 7, 6 par pret. Atturas pieņemts. 5, 6, 4, 2 par pret apturas, noraidīts. 5, 6, 2, 1 par, pret, apturas, pieņemts 5, 6, 2, 3 par, pret, apturas, pieņemts 5, 6, 7, 3 par, pret, apturas, noraidīts

Tātad 5, 6, 3, 1 par, pret, atturas, pieņemts. 5, 6, 3, 2, mutiskais grozījums skaitļi par, pret, atturas, pieņemts. Tad 5, 6, 3, 2 komentāri ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts pieņemts 5, 6, 3, 5 par pret atturas pieņemts 5, 6, 4, 3 par pret atturas pieņemts 5, 6, 5, 1 par pret atturas pieņemts 5, 6, 5, 5 par pret atturas pieņemts. 5, 6, 6, 3 par pret atturas noraidīts. Kompromiss F par, pret, atturas, pieņemts ar to atkrīt visi turpmākie grozījumi, un ar to mēs esam izgājuši cauri visai balsošanas sarakstam. Galīgais balsojums nav nepieciešams, jo šeit ir runa par atsevišķām budžeta iedaļām. Ar to mēs esam noslēguši šo balsojumu. Liels paldies! Tad varam turpināt ar nākamo balsojumu. vienošanās starp lauksainiecības, Eiropas Savienības arotbiedrībām, Eiropas transporta federāciju un Sivsaimniecības uh, federāciju no, 2000, no 21. māja 2012. gadā un tas grozītā versija 8. māja 2013. datumu par vienošanās iztenošanu par darbu zvejsaimniecības sektorā 2007. gadā saistībā ar starptautisko darba organizāciju. Šāda septiņu rindiņu, šāds septiņu rindiņu garš nosaukums, ja pareizi atceros, eh, mums vēl nav bijis. Nu, tūkiem ar ar ko pacīnīties. Visiem ir skaidrs, ko mēs, kuru punktu tagad skatām. 12. punkts, pirmais. Uh, Grozījums par pret atturas, manuprāt, noraidīts. Pārbaudam elektroniski. Viss ir nobalsojuši. Noraidīts. Kompromiss E par, pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums par, pret, manuprāt, noraidīts. Vai ir kāds pašs par to? Nē, tad 19. grozījums par, pret, pārbaudam elektroniski 19. grozījumu. Redzēju pārāk maz roku. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 26 pret 26. Noraidīts. 20. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. A kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. B kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss C par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss D par, pret, atturas pieņemts. Septītais grozījums par, nē. Atvainojiet, tad esam beiguši balsot. Galīgais balsojums elektroniskā veidā lūdzu. Visi nobalsojuši. Jā, beidzam balsot. 46 pret 6, nevienas neaturās, apsveicam referentu. Das Ergebnis kommt an den Bericht. Ja kādam, ja nevienam nav iebildumi, tad varam protokolēt. Tomas Mann, priekšsēdētāj kungs, jūs tikko, kā pateicāties iepriekšējā ziņojuma referentam, manuprāt, mums ir Hendela kungam jāpateicās ļoti sirsnīgi par viņa sagatavotā ziņojuma par budžetu. Tas bija iepriekšējais vēl ziņojums. Paldies! so geht's nicht. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Tagad pārējām pie 13. darba kārtības punkta aviācijas stratēģiju Eiropai. U Kristensena ir referente. Un pirms uh, Ulis sāk runāt, es aicinātu visus, kuriem ir kādas divpusējas sarunas, tās risināt ārpus zāles koridorā. Aber für den Bericht sollte schon noch jemand da bleiben bet nu, uz uh, ziņojuma apspriešanu kādam tomēr vajadzētu arī palikt zālē. So, Luftfahrtstra... Tātad aviācijas stratēģija Eiropai. Par to mums uh, pastāstīs Ulle Kristensens. Paldies priekšsādātāju par doto vārdu. Atzinuma projektā TREN par aviācijas stratēģiju Eiropai. Tātad eh, tas tika izstrādāts dialogā un ciešā sadarbībā ar civilās aviācijas pārstāvjiem. Es tikos ar ražošanas mm, pārstāvjiem, aviācijas pārstāvjiem, nodarbinātības pārstāvjiem, akadēmiķiem. Un uh, kopā ar Džosu Paku rīkojām pasākumu, lai diskutētu par to, kā nodrošināt atbilstīgus darba apstākļus Eiropas aviācijas jomā. Un, protams, es iepazinos mm, ar atzinumiem, mm, kas bija adresēti komisijai. Un, mm, Beigu beigās bija panākts e, konsens. Mm, viņi piekrita, ka ir jā, e, šīs interesētās puses piekrita, ka jābūt uh, konkurētspējīgiem, jānodrošina ilgspējīga nākotne sektoram un jānodrošina augstas kvalitātes darbi un izaugsme Eiropā. Un es kā referents eh, vēlos izvirzīt ambīcijas tā, lai mums būtu konstruktīvs atzinums ar konkrētiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu mm, atbilstīgu nākotni Eiropas aviācijai. Un galvenokārt esmu koncentrējies uz piecām galvenajām tēmām, kas jārisina, lai sasniegtu mērķus. Viena no tēmām ir sociālais dialogs. Spēcīga sadarbība ar sociālajiem partneriem ir atslēgas elements. Mums ir jāuzsver, ka svarīgi noturēt atbilstīgus konsultatīvos uh, procesus un uh, sociālo dialogu. Un Es domāju, ka, ja samazinās sociālo partneru iesaisti, tas ir draudz sociālajam dialogam un ir jānodrošina tiesības veidot mm, so, arotbiedrības un mm, nodrošināt dialogu. Otrais ir jaunie biznesa un nodarbinātības modeļi, kas pēdējās desmitgadēs uzplaukuši. Ir eh, lielāka elastība un konkurence no vienas puses, bet citā pusē redzam, ka notiek izvairīšanās no atbildības, un mums vajadzētu novērst mūsu noteikumu apiešanu, jo tas rāda negatīvu ietekmi uz darba apstākļiem, drošību un um, kvalitātes un veselības standartiem. Tāpēc um, vajadzētu nulles stundu uh, kontraktus uh, um, izslēgt un aizliegt, un arī mājas bāzes kritērijas. Uh, būtu jārisina. Un mm, tad vēl ir vienošanās ar trešajām valstīm, kur mums e, tās slēdzot ir jāuzstāj uz to, cik svarīgi ir respektēt e, pamatprincipus un ILO mm, e, noteikumus. Un visās konvencijas daļās šīs vērtības ķēdes ir ļoti svarīgas, lai būtu inovācijas un atbilstīgas investīcijas resursiem. Ja un inovācijām. Un visbeidzot, veselība un drošība. Mums arī jānodrošina darbiniekiem aviācijā veselīgus un drošus darba apstākļus, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, kas nodrošina darbu. Un es iesniegšu grozījumu, uh, lai atbalstītu ideju, ka visiem gaisa kuģiem vajadzētu nodrošināt uh, Mm, eh, uzraudzības iespēju par to, kā tiek nodrošināta drošība, un tāpat arī iesniegšu grozījumu par to, kā ierobežot eh, ilgumu. Mm, eh, mm, par to jūs visi esat informēti, un ar lielu interesi gaidīšu komentārus, priekšlikumus, un labprāt sadarbošos ar kolēģiem. Paldies, priekšsēdētāji! Vielen Dank, Ole. Dann steigen wir in die Tad uh, uzsāksim diskusiju. ETP vispirms. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms gribēju pateikties Ulim Kristensenam par viņa jau tagad ļoti labo atziņumu. Man liekas, ka ir ļoti labi, ka uh, pastāv šī diskusija par uh, kompetenču sadursmi sociālā dempinga jomā, un es pateicos, ka mums ir izdevība runāt par šiem aspektiem. Manuprāt, galvenās problēmas ir pamanītas, tāpēc teksta projekts ir labs pamats mūsu tālākajam darbam. Es esmu pārliecināts, ka kopumā mums izdosies panākt ļoti labu ziņojumu. Pēc aviācijas liberalizācijas 90. Eh, gadu sākumā daudz kas ir noticis. Eh, tirgus eh, atvēršana nozīmē arī konkurences pieaugumu, un Eiropas aviācijas sabiedrības saskaras aizvien lielāku globālāku konkurenci, kas nevienmēr ir godīga. Uh, bet jaunajā aviācijas stratēģijā Eiropas komisija vēlas stiprināt Eiropas aviācijas sabiedrību konkurētspēju un nodrošināt augstu kvalitātes un drošības standārtu pasažieriem. Šī iemesla dēļ ir nepieciešams veikt pasākumus, lai stiprinātu sociālo darba kārtību un radītu jaunas darba vietas šajā nozarē. Šeit ir jāņem vērā, ka jau pastāv jauni biznesa un nodarbinātības nodeļi Piemēram, arī nestabili darba līgumi, kā tas ir pieminēts ziņojumā, bet uh, šie uh, jaunie uz, uzņēmē darbības modeļi nav vērtējumi negatīvi a priori, ir vienkārši jāveic uh, darbs, lai nodrošinātu augstu sociālo aizsardzības standārtu. Uh, Man patīk, ka piektajā punktā ziņotājs uh, atsaucas uz uh, to, ka šīs nozares darbinieki ir ļoti mobili un ir jābūt uh, skaidrībai par to, kādas darba tiesības un kādas sociālās aizsardzības normas konkrēti katrā konkrētajā datum, gadījumā ir jāpiemēro. Mm, pašlaik mēs vēl esam desmit gadu pārejas periodā, mm, tāpēc šis mājas bāzes princips pagaidām vēl netiek piemērots un ir jākonkretizē un eh, ši, šīs normas. Tāpēc es aicinātu regulāri apmainīties ar informāciju Eiropas komisijai, dalību valstīm un eh, sociālajiem partneriem, lai saulēcīgi atklātu jaunas eh, tendences un gādātu par labākiem mm, apstākļiem aviācijas nozarē. Uh, Un turklāt eh, vēl intensīvāk eh, būtu jākoncentrējas uz eh, izglītību un tālāk izglītību. Man liekas, astotajā punktā par to pagaidām ir pateikts ļoti maz. Mums ir nepieciešams piegriezt lielu vērību tam, lai Eiropā būtu pieejams izglītots profesionāls darba spēks. Un tāpēc es aicinātu profe profesionalizēt eh, šo izglītību, iekļaujot divas kompetences, domājot arī par jaunu kompetenču attīstīšanu, vai nu saistībā ar uh, dronām, jaunajiem lidaparātiem, gan arī ar, uh, saistībā ar digitalizāciju. Un es sagatavošu arī attiecīgas grozījuma priekšlikumus. Lielas paldies! Lielas paldies ECR vārdā Kuzmas Latkovski. Lot, to, to, to. ist nicht da. Viņš nav klāt. ECR neviens neizteiksies, labi. Alde nav ēnu referenta. Goe ir. Tātad vēlreiz atgādinu. Jā, šī Jā tas. Ir... Jā, tas ir mans vārds otro reizi jau šoreiz tā sanāk. Un paldies referentam par izcilu paveikto darbu. Ceru, ka būs auglīga diskusija un labs rezultāts. Viens no galvenajiem mērķiem aviācijas stratēģijā Eiropā ir nodrošināt augstus drošības standartus un augstas kvalitātes darbu darba vietas, un tāpēc vajadzētu mm, pievērst uzmanību mm, profesionālajai apmācībai, rekrutēšanas mm, kritērijiem un tā tālāk. Bet ir pamats domāts, ka dažiem pasākumiem ir negatīva ietekmes drošība. Vispirms dažas aviācijas kompānijas veids apmācību tādā veidā, ka m, mm, pašam darbiniekam jāmaksā par savu apmācību un beigās eh, kompensācija ir zemas apmā, eh, zemi ienākumi, ar kuriem var kompensēt šo apmācību. Un beigu beigās ir apdraudēta eh, lidošanas drošība, un Eiropas komisija diskusijās apgalvoja, ka līdz šim nav gūti skaidri pierādījumi mm, par to, kāda kādu ietekmi šāda apmācība atstāja uz drošību. Nu, tas nav īsti pārliecinoši, jo komisija arī finansēja pētījumu par inovācijām šajā sektorā 2015. gadā, un šajā pētījumā bija arī konkrēti norādīts, ka peitu fly schēmas būtu jāaizliedz ne tikai Eiropā, bet uh, arī globālākā mērogā. Un es ceru, ka aviācijas stratēģijā Eiropā izdosies nodrošināt labākus darba apstākļus un drošības ievērošanu. Lielas paldies! Goe tālāk. Eh, paldies, es vēlētos pateikties referentam par ļoti labu eh, darba aizsākšanu. Es domāju, ka mēs varam piekrist vairumam lietu, kaut arī ir eh, atšķirības uh, analīzē, un tad, kad runājam par komisijas paziņojumu, nu, Komisija tā īsti nav nākus klajā ar konkrētiem priekšlikumiem sociālā dempinga risināšanā avio kompānijās, un situācija ir gana nopietna. Mums nodarbinātības komitejā ir mm, viesojušies cilvēki, kas eh, stāsta par situāciju un mm, piloti, piemēram, kāda ir situācija, ja viņi ir saslimuši vai ir kādas bīstamas situācijas un, mm, ja mums ir mm, par to jārunā un esmu ļoti gandarīta, ka referents tieši uh, norāda, ka mums jāraugās uz šiem nulles stundu kontraktiem, un es domāju, ka mēs varam iet arī mm, tālāk eh, runājot par šo stratēģiju, mm, kur ir šīs eh, lielās problēmas. Es domāju, ne tikai jārekomendē, bet jāuzsver, ka izejas punktam ir jābūt tiešai mm, atbildībai, kas jāpiemēroja avio kompānijai. Mm, pretējā gadījumā saskarsimies ar problēmām, mums ir, kas mums būs jārisina, mums ir jādefinē, ko nozīmē šis mājas bāzes kritērijs, kas jādara, mm, lai nodrošinātu, ka arī arotbiedrības varēs aizstāvēt uh, sev interesējošus jautājumus. Un es domāju, ka labs sākums būtu atzīt, ka mums ir jāvirzās uz priekšu Eiropas e, likumdošanas jomā un jādod arī iespējas dalību valstīm cīnīties pret šo praksi. Vairākās valstīs jau ir m, mm, e, dažādi m, mm, pieteikumi attiecībā pret e, avio kompānijām, pirms vēl ir kādas vienošanās par lidojumiem. Un, m, mm, jā, arī šie pay to fly modeļi, kas parādās uh, Un, un ir pasākumi, kas eh, ir iespējami, lai cīnītos pret šāda veida praksēm, un es ceru, ka mums izdosies eh, vienoties par kaut ko. Lielas paldies! Laura Čēja, bet viņa nav klāt. Piedodiet. Karima dēlī lūdzu, es atvainojos. Un Šķiet, ka Džīna izteiksies Karimas Delī vārdā. Jā, es aizstāvu Karima Delija, kas eh, ir ēnu referente. Viņa un eh, arī, es domāju, citi vēlētos pateikties par šo darbu, kur tiek aptverti galvenie tēmas aspekti. Mm, un šīs nestabilās darba vietas ir ļoti ciešā sasaistē ar drošības nodrošināšanu šajā eh, jomā. Un ir eh, dažādi veidi, mm, kā, kā tiek risināta situācija šajā jomā, no stundu kontrakti un tā tālāk, un eh, mums ir jāparūpējas par to, ka šāda veida nestabilie darbi neparādītos šajā sektorā, lai būtu uh, laba aizsardzība pasažieriem un darbiniekiem. Mums nevajadzētu aizmirst par šo cilvēku faktoru šajos mm, ne, nestabilajos darbos. Diemžēl ir arī bijuši traģiski gadījumi, kā German Wings piemērs pagājušā gadā. Mums vajadzētu no tā izvairīties. Šis eh, dokuments ir labs eh, pamats darbam, ko turpināsim, un Mm, tur bija arī runa par līgumu beigām, arī ļoti svarīgs jautājums, un arī šiem tieš, tiešo nodarbinātību mm, un veidiem, kā novērst sociālo dempingu. Ar lielu prieku sastrādāsimies ar referentu, lai nodrošinātu sektora drošību un veiksmīgu darbību. Un mm, jautājums par mājas bāzi šo kritēriju. Daži varbūt atcerēsies, ka um, avio kompānija viena arī pielika pūliņus, kad mēs raudzījāmies uz sociālās aizsardzības koordināciju. Es neminēšu aviācijas kompānijas nosaukumu, jo viņi iebilda, bet viņi vēlas bāzēt daudzus savus darbiniekus, kur uh, Mm, pati kompānija maksā mazas sociālās iemaksas, un mums izdevās eh, mm, to atrisināt ar sociālās drošības likumdošanu. Mums tiešām ir ļoti jā, rūpīgi jāskatās, mm, eh, kā mēs saskaņojam lietas, lai ir konsistence. Paldies! Dankeschön, ich glaube, G... Liels paldies! Manuprāt, Džīna domā Ryanair, bet es neesmu līdz galam pārliecināts. Tagad būtu jārunā Laurai Āčējai, bet es neredzu, ka viņa būtu klāt. Mm, līdz ar to ENF eh, vārdā ēnu referents īsti nesapratu, bet izskatās, ka laikam neviens par to neizteiksies. Jā, es atvainojos, nē, es neesmu plānojis izteikties. Paldies. Ok, dann hab ich Marita. Labi, tad uh, Marita Ulfska. yes. Uh, thank you first of all to. Paldies par doto vārdu, paldies uh, Ulei par šo uh, ziņojumu, kurā ir akcentēti svarīgākie jautājumi, uz kuriem jākoncentrēs arī mūsu uh, komitejai aviācijas jomā, un ir daži aspekti, kurus īpaši vēlās uzsvērt. Eiropas Savienības komisija varētu darīt vairāk aviācijas jomā, un jo īpaši sociālajā sektorā aviācijas e, stratēģijas ietvaros, kas nav īsti labā situācijā. Jā, ir vēlme uzlabot sociālo dialogu, uh, Tur ir nepieciešams liels atbalsts dialogam, un šobrīd piloti mm, apkalpe līdmašīnās un mm, uz zemes viņi pat nevar mm, or organizēt savu, savu darbību saistībā ar šīm arotbiedrībām, un tas ir nepieņemami, tas ir starptautisku konvenciju pārkāpums, bet mums ir nepieciešami Mm, pierādījumi, lielāka iesaiste, labas darba dzīves izveidē šajā sektorā. Ko vēl komisija varētu darīt, lai sasniegtu šo mērķi? Vajadzētu Eiropas aviācijas drošības bīroju uh, pastiprināt EASA. EASAI e ir jāsniedz spēcīgāks mandāts, vairāk resursu jāpiešķir, jāpārskata arī EASAS pamatregula. Mēs nevaram runāt par drošību, nerunājot par labāku caurskatāmību. Un bija vairāki gadījumi, kad mm, nebija nekādu seku tam, ka avio kompānijas pārkāpa noteikumus. Un bija kādas darbības, bet ar to nebija gana. Un tāpat ir arī minimālais e, darba apstākļu standarts un, um, lai šīs kompānijas arī konkurētu vienādos apstākļos. Un šie pieminēta avio kompānija ir tikai viens no piemēriem daudzu citu vidū, kad uh, uzņēmumi avio kompānijas nekonkurē vienlīdzīgi. Uh, Un uh, vēl mums vajadzētu nodrošināt to, ka tieša mm, pieņemšana darbi, darbā uh, ir uh, pamata forma mm, pieņemšanai darbai un mm, ir jābūt uh, tam, ka 15% uzturēšanas darbinieku būtu tiešā veidā jāpieņem darbā, un lai tas attiecas gan uz uh, uh, līdmašīnu apkalpes, gan arī uh, zemes apkalpes mm, darbiniekiem. Mums bija arī atklāti konflikti ar Ryanair un arī ar citām avio kompānijām, un jā, ir vismaz viena kompānija, kas pēc e asas iesaistīšanās nevarēja turpināt eh, savu praksi. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs neļautu šim sektoram nonākt beigu beigās tādā kā e, vesternā. Un tas, nav, tas, e, tas nav tikai drošības jautājums, bet arī tur ir citi aspekti, kas ir ļoti svarīgi. Uh, Uh, lai mēs uh, sakārtotu šeit lietas, un uh, šis ziņojums ir ļoti svarīgs solis pretī mūsu mērķu sasniegšanai. Lielas paldies, Baha kungs! Jā, liels paldies priekšsēdētāji! Es vēlētos piekrist tiem kolēģiem, kas teica paldies Ulem un vēlēja labākos eh, panākumus eh, darbā pie šī ziņojuma. Viņš eh, norādīja, cik svarīga ir sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm, un arī es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Viņš arī sacīja, ka vēlas sagatavot uh, ambiciozu ziņojumu. Manuprāt, tas uh, zināmā mērā jau ir izdevies. Un uh, pretēji komisijai es uh, piekrīt tiem kolēģiem, kas eh, kritizēja komisiju par to, ka stratēģija nesot pietiekam tālējoša. Un, manuprāt, jā, mēs tiešām esam parādījuši diezgan maz drosmes un eh, konkrētās eh, problēmas vismaz šobrīd vēl nav atrisinātas. Sociālais dialogs ir ārkārtīgi būtisks, tas ir punkts, ko es pilnībā atbalstu un arī vienošanās ar trešajām valstīm par to, lai mm, līgum, slēdzot līgums tiktu ievēroti ILO noteikumi komisijā. Komisijai slēdzot līgumus, eh, tam, tam ir jābūt ļoti būtiskam aspektam. Es domāju, ka, protams, šo ziņojumu ir eh, iespējams uzlabot, Uli droši vien to apzinās, jo šis ir tikai pirmais teksta projekts. Un eh, šeit man patīk, ka ir tīpaši pirmais punkts. Uh, Mm, darba vietu drošība un nodarbinātības eh, un dr mm, stabila nodarbinātība. Daži kolēģi jau te pieminēja pētu fly schēmu, mm, šo viltus eh, pašnodarbinātību un nulles stundu līgumu, un tas eh, tiešām spēlē būtisku lomu, kad mēs runājam par sociālo dempingu un darba vietu aizsardzību. Es domāju, ka mums ir jāprasa uh, ievērot noteikumus, kas attiecās uz uh, tās augsto mājas bāzi. Un noslēgumā viens jautājums Ullim. Sastajā punktā viņš runā par ārvalstu darba spēku. Es domāju, ka te viņš uh, drīzāk domā darba spēku no trešajām valstīm, bet jebkurā gadījumā tas ir labs ziņojums, ļoti labi paveikts darbs, un mm, es domāju, ka arī kolēģi mm, nāca klajā ar ļoti vērtīgiem uh, priekšlikumiem, kas uh, palīdzēs šo ziņojumu uzlabot. Liels paldies! Uh, tagad došu vārdu komisijai Kristofs Dizens no Degamūva. Thank you, Chairman. Um, just a couple of words. Paldies, priekšsēdētāji. Teikšu dažus vārdus uh, par to, uh, cik gandarīti esam par to, ka komiteja ir um, pārņēmusi un pievērsusies šim aviācijas stratēģijas e, Eiropai jautājumam, un um, ka ir uh, ņemti vērā ļoti svarīgi temati saistībā ar šo tematu. Un, Mēs eh, būsim gatavi atbildēt uz jebkuriem eh, specifiskiem jautājumiem arī turpmāk un labprāt ar jums sastrādāsimies. Dankas, jā. Uli. Lielas paldies, Uli. Tev pēdējais vārds šodien par eh, ziņojumu. Paldies par visiem saņemtajiem komentāriem. Es domāju, ka tie diezgan labi uh, Mm, iekļausies eh, kopējā atzinuma garā, un es vēlētos eh, mm, vērsties pie tiem dažiem kolēģiem, kas eh, mm, teica, ka varbūt komisija negāja pietiekami tālu. Jā, es tam varu piekrist, jo komisija, bet komisijas paziņojumu vajadzētu sveikt atzinīgi, un šī stratēģija ir ļoti laba iespēja reaģēt un paraudzīties uz sociāliem apstākļiem, jo ir bijis liels iztrūkums, ka šādas stratēģijas nemaz nav bijis, un es domāju, ka mums izdosies nāk klājā ar ļoti vērtīgu priekšlikumu mm, no nodarbinātības komitejas, un es piekrītu komentāriem par to, ka jākoncentrējas uz apmācību, mm, lai eh, darbinieki būtu kvalificēti. Uh, Mm, ne tikai eh, saistībā ar to, ko mēs vēlamies panākt avio eh, kompāniju jomā, jā, mums ir labi apmācīti darbinieki, bet mums ir jāpastiprina arī drošības jautājumi. Mm, varbūt tur eh, vajadzētu īpaši pievērsties šajā ziņojumā un par mājas bāzes principu, kas arī izskanēja. Es domāju, ka tas arī būtu jāpiemēro, jo Eiropas aviācijas kompānijas tad pārceļas uz trešajām valstīm, bet mm, trešā, trešo valstu pilsoņi arī var mm, citādā veidā ienākt eh, šajā jomā un jāparaugās, ko mēs varam darīt, lai pastiprinātu mājas bāzes principu, arī satarbojoties ar trešajām valstīm. Un, arī paraugoties, kas notiek tuvajos austrumos un arī visādi citādi, lai būtu iespējama godīga konkurence ar mūsu avio kompānijām. Mums ir jāparūpēs par to, ka mēs radām godīgas konkurences kādu formu. Un mm, par laimi mums ir pietiekami daudz kompāniju, kas uh, godīgi strādā, bet eh, ir arī saujiņa tādu, kas cenšas apiet eh, noteikumus, no tiem izvairīties. Nu, neviens šodien gan to nepieminēja, bet es nespēju atrast, saprast tos, kuri saka, ka jāpāraugāties uz nozarē nodarbināto skaitu, tad mm, tas eh, ir ļoti slavējami, bet mm, tas, ka. Uh, ir daudz nodarbināto, tas nenozīmē, ka visi atbilstoši arī strādā. Mm, svarīgi ir nodrošināt vienlīdzīgus noteikumus, mm, vienlīdzīgus apstākļus visām kompānijām. Protams, var konkurēt, izmantojot cēnu noteikšanu, bet mēs nevaram vienkārši tā mm, par kā galveno aspektu uzstādīt naudu. Uh, Un es eh, nezinu, vai vēl kas eh, būtu piebilstams. Mm, priecāšos arī turpmāk sadarboties ar jums. Es domāju, ka mēs eh, nonāksim pie veiksmīga atzinuma, pateicoties arī jūsu atbalstam un komentāriem. Paldies! Lielas paldies visiem! Ar to mēs šodien esam izņēmuši darba kārtību. 14. darba punkts tika pārcelts jo bija problēmas ar terminu ievērošanu citos uh, komitejās, tādēļ šodien mazliet ātrāk beidzam darbu. Novēlu jums vēl jauku dienu, vakaru, tiekamies rītdien pulksten deviņos. Līdz rītam!